deputātus eh, no nacionālajiem parlamentiem, tie, kas piedalīsies mūsu apakšgrupas darbā. Es eh, gribēju jums atgādināt, ka mūsu darbs šodien ir paredzēts divās daļās. Vispirms mēs runāsim par eh, digitalizācijas jautājumiem un nākotnes darbvietām, un otrajā daļā runāsim par nevienlīdzību, ja tāda eksistē dalībvalstīs. Pirms pāriem pie būtības, es gribēju informēt par sekojošo. Ir uh, ir um, šeit uz jūsu galdiem uh, kārtiņas, uh, kas ir jāizmanto, ja jūs gribat pieteikties debatēm. Baltās kartītes ir pirmajai daļai, dzeltenās otrai daļai. Tālāk par runāšanas laiku. Būs sekojuši procedūra, trīs uh, parlamentārieši no nacionālajiem parlamentiem, tālāk viens um, Eiropas parlamenta deputāts, tad atkal trīs no nacionālajiem parlamentiem un tā, tā tālāk trīs, viens, trīs, viens. Bet, protams, mēs esam gatavi būt ļoti elastīgi un varam arī pielāgot mūsu darbu procedūru pēc vajadzības. Sākumā gribēju ievadīt mūsu runu par pirmo tēmu digitalizāciju un uh, nākotnes darbs, dāmas un kungi kāds būs darbs, kāds būs mūsu darbs nākotnē. Šī nākotne ir būtiski te patais durvīm, tā nav nekāda neaizsniedzama nākotne, lai arī detaļas nav skaidrs, bet viena lieta ir skaidra. Ir um, digitālās pārmaiņas, <clears throat> digitāla ekonomika, tā noteikti transformēs visu darba tirgu un um, nebūs vairs tik daudz vienkāršie darbi, kas atkārtojas. Uh, būs um, autonomas sistēmas, arī mākslīgā intelekta vadītās sistēmas aizvien vairāk un vairāk, un tas viss izraisa diezgan daudz bažas un liek uzdot daudzus jautājumus. Saskaņā ar dažādām pētījumiem 65% no visām darbvietām, kādas tās eksistē šodien, tās um, arī mainīsies. Šeit es runāju par sekretāru darbiem, par šoferiem, mašīnu operatoriem. Uh, Un tas, to visu aizvietos eh, kādas eh, citas profesijas, citu profilu. 10-15% eh, profesiju vai darba vietu pēc būtības vispār pazudīs tuvākajos 20-30 gados, un tas ir milzīgs pagrieziena punkts mūsu tālākajā attīstībā. Kopumā varam teikt, ka 45% no visiem darbiem tiks aizvietot ar kaut kādu jaunu uh, modifikāciju. Bet um, labā ziņa ir tāda, ka sakarā ar robotikas attīstību un automatizāciju parādīsies arī jauni darbi. Jaunas nodarbinātības formas um, būs arī jauna iespēja izpaust savu radošo talantu, veids, kā sadarboties ar mašīnām. Tas viss parādīsies, un tas viss arī raksturos mūsu nākotnes uh, darba vietas. Mēs šeit runājam par ceturto industriālo revolūciju, mēs runājam par ekonomikas digitalizāciju. Dalībās šai ziņā atrodas dažādā līmenī, un manā valstī šobrīd šī revolūcija ir tikai aizsākusies, bet e, jebkurā gadījumā izglītība ir atslēga šādas ekonomikas attīstībai vairāk kā 10% darba devēju tuvākajos gados Eiropā prasīs, lai pie, lai pie, pie, viņam, pie viņiem strādātu augstu kvalificēts personāls. Uh, informācijas tehnoloģija zināšanas, spēja strādāt tiešsaistē, un šīs un līdzīgas iemaņas būs augsti pieprasītas. Bet tas nenozīmē, ka darbi, ko veids cilvēks, kaut kur izudīs. Tā tas nebūs. Būs vienkārši miedarbība jaunā formā starp veco un jauno. Uh, Un runājot realistiski, es domāju, ka šodien mums jau ir jāsāk domāt par visiem šiem jautājumiem, mums jācenšas atrast atbildes uz tiem. Un pirms eh, mēs eh, sāksim domāt par eh, likumdošanu, kas regulēs nākotnes darba vietas, mums ir jāizskata dažādas biznesa modeļus, mums ir. Uh, jāskatās uz veidiem, kā izlīdzināt um, darba dzīvi un ģimenes dzīvi. Mēs nedrīkstam aizmirst par trīspusējām sarunām par sociālo dialogu, kolektīvo līgumu slēgšanu. Un būs um, jauns um, darbinieks, digitālais darbinieks nākotnē. Šādam darbiniekam būs iespēja piepildīt savu profesionālo karjeru dažādos veidos, šie būs tādi jauni virzieni, un mums ir jādomā par to, kā tad izskatīsies šis digitālais darbinieks. Tas būs cilvēks, bet eh, viņu darbu atbalstīs eh, digitālā sistēma. Eh, varētu būt arī tādi darbinieki, kas ir IT speciālisti, kas var modelēt robotu darbu. Kā tas viss ietekmēs darba likumdošanu? Mums joprojām būs darba devēja, darba ņēmēja, bet kā tas būs digitālajā pasaulē? Vai tas būs tāpat kā tagad? Mums eh, vajadzēs runāt un, un ieviest jaunus juridiskus terminus, jēdzienus, tādus, kas būtu atbilstīgi jauniem darba apstākļiem, un arī jādomā par to, kā labāk aizsargāt darba ņēmējs. Mums ir jādomā, uh, par to, kā ietekmēs cilvēku digitālā ekonomika eh, un kādā veidā šī digitālā lieta ietekmēs eh, vispār likumdošanas kopumu, cik tā mēs varēsim vispār regulēt likuma palīdzību mūsu nodarbinātības vidi nākotnē. Un sociālie partneri valstu valdības eh, šo debati ir jau uzsākuši. Nolūks ir radīt tādu politisko programmu, arī juridisko ietvaru, kas nodrošinās adekvātu aizsardzību visiem darbiniekiem. Un šajā konferencē mēs tikai pieskaramies šiem jautājumiem. Ir arī citi jautājumi, ko mēs šeit izskatām. Mana valsts ir padoms prezidentūras postenī. Mēs organizējām konferenci, kas notiks Sofijā par dzīves cikla pieju, un šajā konferencē, kas notiks Sofijā, arī izskatīs šos jautājumus, kas saistīta nodarbinātība ar digitalizāciju, un mēs to ceram, ka radīsies arī secinājums šīs konferences rezultātā, un šos secinājumus arī varēs ņemt vērā padomes secinājumu dokumentā, ko ir paredzēts pieņemt jūnija. Esmu līdz priekšsēdētāji šodien sanāksmē. Es um, ļoti ceru, ka um, šī sanāksme būs interesanta, un tagad došu vārdu Maritai Ulfskot kundzei, kas ir šīs komitejas priekšsēdētāja Eiropas parlamentā. Paldies, darbie kolēģi! Man ir liels prieks būt šeit kopā ar jums. Esmu ļoti priecīga redzēt jūs visus, kolēģi. Es sveicu šajā starpparlamentārajā sanāksmē, kas ir veltīta šai ļoti svarīgai tēmai. Kā iepriekš, šī sanāksme notiek Eiropas parlamenta nedēļas ietverā. Un šīs nedēļas laikā tiek aicināti parlamenta deputāti no visām Eiropas Savienības valstīm, un nolūks ir izvērst diskusiju par tēmām, kas mums visiem ir ļoti svarīgas, gan nacionālās valstīs, gan arī Eiropas projektam kopumā. Esmu ļoti priecīgi konstatēt, ka vairāk kā 245 parlamenta deputāti ir ieradušies, un viņi apmeklēs dažādas pasākums, kas notiks šīs nedēļas laikā. Būs daudz dažādi semināri, uzklausīšanas, un eh, arī šajā sesijā piedalās pārpa 33 parlamenta deputāti no 22 dalībvalstīm viņi piedalīsies vai nu no daļēji visā sanāksmē, vai arī tikai kādā tās fragmentā. Tātad mums būs ļoti interesanta tāda tēma, ko mēs sāksim izskatīt. Tas ir digitalizācija. Kā jau teicu iepriekšējais runātais, minot 65% no darba vietām darba tirgu mainīsies, to ietekmēs digitalizācija. Varbūt šis process, procents būs um, pat augstāks. Uh, Digitalizācija ietekmēs ne tikai darba tirgu, bet arī mūsu sabiedrību, mūsu demokrātiju. Um, tā tad tā ir milzīga tēma, par kuru ir jārunā, laiks ķerties pie šīs diskusijas. Un es ļoti ceru, ka jūs tagad dosiet vārdu bez kavēšanās nākamajam runātājam. Paldies, Obskots kundze. Un, uh, mīļie kolēģi, Es tagad došu vārdu Hendrikam Bogatam, Beļģijas pārstāvju palātas deputātam. Es došu viņam vārdu uz desmit minūtēm. Paldies! Es gribu runāt par iekļaujošu uh, attīstību un digitalizāciju, un to, kā digitalizācija mm, maina darba raksturu. Savā runā es runāšu par divām lietām. Viena ir darbvietu radīšana un zaudēšana saistībā ar digitalizāciju, un otrs punkts mm, arī apmācība un izglītība izglītības kontekstā, lai nodrošinātu digitalizācijas mērķu izpildi. Uh, Lai nodrošinātu digitālo transformāciju, Pasaules ekonomiskais fórums ir izvērsis eh, kvalitatīvu analīzi par dažādiem problemātiskiem jautājumiem. Un viens no secinājumiem ir šāds. Digitalizācija varētu radīt 6 miljonus darba vietu visā pasaulē līdz 25. gadam. Pārsvarā tās būs loģistika un elektrības industrijas un, un arī automatizācija aizstās esošās darba vietas, pat līdz divu miljardi jaunas darba vietas radīsies šādā garā līdz 2030. gadam. Bet ļoti grūti saprast, kā tas viss attīstīsies un kur tad mēs veiksim šo attīstību. Uz šo brīdi ir ļoti daudz jautājumu saistībā ar atalgojumu un darba apstākļiem. Uh, Tādēļ rodas jautājums, kā mēs varētu proaktīvi risināt visus šos izaicinājumus. Ir nepieciešama stingra līdervadība, lai rādītu virzību, ir nepieciešams radīt stabilu tīklu, aptverot uh, visus iesaistītos uh, šīs jaunās pārdigums veidošana. Uh, jaunā digitāla ekonomika nav atliekams jautājums. Tagad mums ir jārunā šeit, Eiropas parlamentā, 2018. gadā Eiropas parlamentā. Mēs esam vērtības savienība un ir nepieciešams tieši tagad pieņemt šos fundamentālos lēmumus, lēmums, lai neviens nebūtu neaptverts. Tāpēc mums ir nepieciešama iekļaujoša pieeja, lai būtu gan karjeru modeļi, gan jaunie biznesa modeļi iestrādāti Eh, protams, jāņem vērā arī algu jautājums eh, un arī jautājumi par um, sociālajiem nemieriem. Tas viss ir eh, jāatrisina. Tad mums ir trīs darba veidi saskaņā ar Pasaules ekonomisko forumu secinājumiem. Pirmais ir tāds klerki, administratīvais personāls un arī smago mašīnu šoferi izzudīs. Uh, Ehm, tālāk ehm, būs ehm, profesijas, kas paļaujas uz kognitīvām spējām. Tas ir otrais. Un trešais arī tās ir tās darba vietas, kas apsteidz mašīnu attīstību. Te ir runa tām darba vietām, kur ir runa par um, mašīnu pārvaldību. E, šie aspekti nav attiecināmi tikai uz darba jomu. Visas nozeres pārveidosies tuvākajās desmitgadēs. Kolēģi, mēs runājam arī par potenciālo vērtību. 100 e, 30 triljona līdz 2035. gadam, tas, tas, tas jauno darba vietu vērtība tā tiek lēsta bet um, tas viss ir domāts sabiedrības labuma vairošanai. Politiķiem ir nepieciešams runāt par fundamentāliem jautājumiem, kas ir saistīti ar politikas instrumentiem, ko mēs varam izmantot, lai stimulētu nozaru attīstību digitalizācijas virzienā, lai tas viss radītu jaunas vērtības mūsu sabiedrībai. Mums ir jāmazina barjeras, jādomā par globalizāciju un tās efektiem Un um, uzskatām, ka digitalizācija tiešām varētu novest pie patiesiem um, sociāla-ekonomiskiem labumiem, ieguvumiem. Um, ne, ir jārunā arī par darba vietu radīšanu, un Pricewaterhouse Cooper saka, ka jauno darba vietu un digitalizācijas attīstība varētu novest arī pie būtiskiem sociāliem ieguvumiem sabiedrībai kopumā. Un mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka tiks zaudētas darba vietas. Eh, te varētu runāt par izglītību. Izglītība ir vajadzīga, bet mums ir nepieciešams iesaistīties eh, visiem, jo ir jāizglīto ļoti plaši sabiedrības slāņi, lai mēs gribētu un varētu veicināt eh, digitalizēto uzņēmumu darbību. Uh, Tas ir milzīgs izaicinājums, un tāpēc ir ļoti loģiski atzīmēt eh, šo politisko debatu par to, kā sadalīt produktivitātes ieguvuma labumus. Mums ir visiem jāņem šie labumi un jāinvestē šis ieguvums izglītībā, lai pilnīgi visi cilvēki, kas piedalās šajā iekļaušā sabiedrībā, tiešām saņem arī ieguvumu izglītības formā. Uh, Kā mm, citādi mēs varētu aicināt cilvēks piedalīties mm, sabiedrības izaugsmēs, ja sabiedrība par šiem cilvēkiem nerūpējas tad, kad tas ir nepieciešams? Mums ir jāstrādā plašāk. Nedomā, nav jādomā tikai par pamat mm, disciplīnām, tāds kā matemātika un tā tālāk, jādomā par dažādiem tehnoloģiskiem novirsieniem, jaunām idejām, un tas ir saistīts gan ar esošo, uh, darba spēku, tas ir jāizglīto gan arī jaunā paudze. Jaunā paudze saņem, jā, saņem visu, kas ir nepieciešams, lai būtu veiksmīgi jaunā ekonomikā. Visbeidzot, digitālā ekonomika. Mums ir jādomā par morālo saikni starp pilsoņiem, valstīm un supranacionālo līmeni. Un šādā ziņā es gribēju pasvītrot kopienas perspektīvu e, produktivitātes pieaugums, mums ir jāinvestē izglītībā, un mums tādā veidā ir jāvar radīt šo situāciju, kad eh, visas puses iegūst. Šobrīd ir īstais brīdis, es aicinu visus piedalīties šajā debatē. Eh, tas ir jauns projekts, kas, ko raksturo jaunas ekonomikas veidošana, kas būs iekļaujoša arī un radīs ieguvumus pilnīgi visiem pilsoņiem. Liels paldies! Un tagad ļaujiet man uh, dot uh, vārdu uh, Spānijas kongresa pārstāvēji, Defrudos Madrāzo kundzei. Labu pēcpusdienu visiem, un man ir liels prieks atrasties šeit un runāt uh, par šo ļoti aizraujošo tematu, un uh, mūsu partija uzskata, ka uh, digitālā ekonomika, robotika, digitālās platformas, tīkla savienojumi. Tas viss rada pilnīgi jaunus elementus, darba vidē, bet vienlaicīgi tas eh, rosina mm, papildus jautājums, eh, vai tiks radīts dar, jaunas darba vietas, vai arī zaudēsim jau esošās, kādas prasmes ir nepieciešamas, lai aktīvi iesaistītos eh, šādā darba tirgu. Un šajā sakarā es uzskatu, ka ir svarīgi ņemt vērā trīs aspektus kas ir saistīti ar um, cilvēku tiesībām, ar darba ņēmēju tiesībām. Un vēlos sākt ar vienu no svarīgākajām lietām šajā kontekstā. Digitalizācija notiek laikā, kad mēs redzam, cik nedroši, cik nestabila kļūst nodarbinātības vide, un um, digitalizācija nāk papildus uh, tam, ka strādājošie kļūst arvien trūcīgāki, cilvēki strādā uz īstermiņu darba līgumiem, uz vienreizējiem darba līgumiem, un līdz ar to digitalizācija šo. Mm, neskaidrību un nestabilitāti vēl vairāk pastiprina. Eh, vismaz manā valstī tas tā tiek uztverts. Eh, tālāk, ja mēs runājam, piemēram, par digitālajām platformām. Patreiz daži cilvēki uzskata, ka digitālās platformas ir veids, kā radīt jaunas darba vietas. Es nesaku, ka tas tā nav, bet eh, tas, ko novērojam Spānijā, mēs redzam, ka tās nerada tādas stabilas darba vietas. Šīs digitālās platformas rada jaunas eksploatācijas formas. Digitālās platformas Spānijā eh, padara darba ņēmējus arvien trūcīgākus, jo šīs digitālās platformas nav darba devējs kā tāds. Līdz ar to mēs redzam, eh, ka darba ņēmēji tagad kļūst vienkārši par pašnodarbinātajiem. Viņi vairs nav strādnieki, un viņi netiek uzskatīti par darba spēku. Viņi ir kā uzņēmēji, kā pašnodarbinātie darba ņēmēji, un es uh, uzskatu, ka tas ir nepareizi, jo uh, šiem cilvēkiem tas ir vienīgais ienākuma avots. Uh, Līdz ar to šie darba ņēmēji ir uzskatāmi par viltus pašnodarbinātajiem. Un principā viņi tiek piespiesti uh, pieņemt šo pašnodarbinātā statusu, lai gan patiesībā tas, ko viņi dara un situācija, kādā viņi atrodas, nebūtu, uh, um, nav raksturojama kā pašnodarbinātība. Un Jāsaka, ka digitalizācija ekonomikā uh, šo uh, šāda veida darba ņēmēju nestabilitāte tikai uh, vairo. Robotika, uh, Um, digitalizācija, tie ir sasniegumi, kam vajadzētu radīt uh, pienācīgas darba vietas. Ja runājam par šiem tīklu savienojumiem, tad mēs esam hiper eksponēti, hiper uh, apludināti ar informāciju. Uh, mēs visu laiku pastāvīgi atrodamies saziņā, komunikācijā ar citiem. Un tas rada tādas neparedzamas scenārijas attiecībā uz darba tiesību piemērošanu. Un um, mēs redzam, ka šāda situācija var novest pie ļoti lielas nedrošības darba ņēmējiem. Tas ietekmē darba ņēmēju privāto dzīvi, ietekmē arī viņu uh, darba laiku, jo patiesībā iznāk tā, ka šie cilvēki strādā 24 stundas diennaktī. Bez tam tas ir saistīts arī ar uh, sociāliem riskiem, jo šādu darbu ņēmēju privātā dzīve ir absolūti atklāta um, un, un, un pieejama citiem. Līdz ar to mums ir jārunā par uh, pareizu un pietiekami privātu darba ietvaru. Tālāk nākamais jautājums, par ko vēlos runāt, ir apmācība. Mēs visi apzināmies to, ka um, apmācība digitalizācijas ērā ir obligāta, tā ir neatņēmama sastāvdaļa, bet mēs novērojam to, ka tas ir radījis tādus slazdus, jo Spānijā, piemēram, jauniešu garantiju schēma tiek izmantot uh, pretēji sākotnē iecerētajām mērķīm. Jo mēs novērojām, ka, piemēram, Spānijā uh, duālā apmācība, eh, kas būtu domāta cilvēkiem ar um, zemām eh, kvalifikācijām. Patiesībā šī duāla apmācība nedod viņiem tās zināšanas, kas būtu nepieciešams, lai viņi varētu darboties digitālajā ekonomikā. Jo, piemēram, ja mēs paraugāmies uz uh, pakalpojums niedzējiem, piemēram, frizieriem, eh, manikīriem un tā tālāk, ko viņiem dod šīs digitālās prasmes. Tāpat arī um, vidējā gadgājuma cilvēki, arī viņi uh, sastopas ar eh, grūtībām atrast um, darbu bez šīm nepieciešamajām digitālajām prasmēm, un ļoti bieži viņi izkrīt no darba tirgus. Un šādiem gados vecākiem cilvēkiem, ja viņiem nav vajadzīgās digitālās prasmes, um, atgriezties darba tirgū, ja viņi no tā ir izkrituši, ir praktiski neiespējami. Tātad digitalizācija, protams, piedāvā daudzas jaunas iespējas, un tā ir vienkārši šīs dienas realitāte, tā mums ir jāakceptē. Bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka digitalizācija uh, vairo darba ņēmēju nestabilitāti darba tirgū, darba vidē. Mm, mēs redzām, ka pēdējā laikā ārotbiedrības un sociālie partneri arī ir zaudējuši savas ietekmēšanas spējas. Tā kā mums tiešām ir jāraugās, lai digitalizācija, robotika, eh, digitālās eh, platformas, eh, tīmeklis nepadarītu darba ņēmējus vēl trūcīgākus. Paldies! Благодаря на госпожа Росарио Фрутус. Paldies, Rosārio Dolfrūtus kundze. Un tagad došu vārdu Klaudijai Müllerei. Pēc eh, iepriekšējo runātāju izsmeļošajiem priekšnesumiem es negribētu visu atkārtot, bet eh, pievērsties dažiem punktiem, par kuriem netika tik daudz runāts. Mēs visi apzināmies, ka digitalizācija ir lielākās reformas pēc industriālās revolūcijas, un, protams, tāpat kā toreiz eh, pazudīs atsevišķas darba vietas, bet jaunas parādīsies vietā. Un um, fizisko darbu nākotnē vēl vairāk nekā iepriekš pārņems roboti un um, tehnoloģijas. Tas uh, cilvēkiem ļauj strādāt ilgāk. Uh, mums Vācijā, bet arī citās Eiropas valstīs, kuras smagi skar demogrāfiskās pārmaiņas, tas ļaus uh, digitalizēt uh, darba pasauli. Un es gribētu pievērsties pāris aspektiem. Viena no labākajām iespējām ir um, darba mūža pagarināšana. Tas var slēpt sevi riskus, bet tā ir arī iespēja. Tas nozīmē, ka cilvēkus ir iespējams ilgāk uh, paturēt darbā, un vienlaikus uh, mums ir jādomā par to, kā labāk nodrošināt uh, mūža izglītību. <clears throat> Ne tīri izglītības veidā, bet tālāk izglītības veidā. Un uh, tas attiektos ne tikai uz bezdarbniekiem, bet arī visiem darba ņēmējiem nodarbinātības laikā. Turklāt ne tikai lielajos uzņēmumos, bet arī mazajos un mikro uzņēmumos, kas līdz šim Vācijā ir uh, pārāk maz uh, pārstāvēti to uzņēmumu vidū, kas darba ņēmējiem šādu izglītību nodrošina. Uh, Arī jautājums par iekļaujošu darba tirgu ir būtisks. To digitalizācija var veicināt. Tā var radīt jaunas iespējas eh, pieņemt eh, darbā un integrēt darba tirgu ar atšķirīgām iespējām, nodrošinot eh, digitālu tehnisko palīdzību un tādējādi iesaistīt cilvēkus labāk sabiedrības dzīvē. Tā ir viena no digitalizācijas lielākajām priekšrocībām. Vācija pat Eiropas salīdzinājumā šajā ziņā ievērojami atpaliek tehnoloģisko infrastruktūru jomā. Mēs e, to varēsim izdarīt tikai tad, ja visos Vācijas reģionos un arī Eiropā infrastruktūra būs uh, līdzvērtīgi kvalitatīva, jo mēs zinām, ka ir reģioni, kas uh, netiek pienācīgi apkalpoti, it īpaši lauku reģioni, Un Vācijā joprojām ir reģioni, kur interneta pieslēguma ātrums ir mazāks par 10 mbit. Un tas ir liels šķērslis izaugsmē. Un vēl viens liels šķērslis, it īpaši ņemot vērā darba ņēmēja vajadzības, ir um, darba laika uh, ru, ierobežošanas likvidēšana. Tas no vienas puses ir labi, kas uh, ļauj nodrošināt elastību, ļauj ņemt vērā privātās intereses un ģimenes dzīvi, bet vienlaikus tas nozīmē arī to, ka ir jādomā par darba ņēmēju aizsardzību. Atpūtas uh, laika jautājums, uh, ceļā pavadītais laiks tas viss būs jāpieskaņo, jo pretējā gadījumā mēs panāksim uh, pretējo tam, ko vēlamies, nevis uh, uzlabojot uh, darba apstākļus, bet gan tos pasliktinot. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Darba ņēmēju aizsardzība ir jāsaskaņo ar jaunajām iespējām. Un vispē, visbeidzot, pavisam īsi, īsumā jau tika pieminēts uh, pašnodarbināto jautājums. Mm, līdz 2016. gadam Vācijā ir ievērojami pieaudzis eh, pašnodarbināto skaits, šobrīd ir vērojama stagnācija, bet um, ir jāapzinās tas, ka jaunās tehnoloģijas uh, ietekmēs to vēl spēcīgāk. Ir jādomā par to, kā aizsargāt cilvēkus no eksploatācijas. Varbūt uh, arī uz pašnodarba, pašnodarbinātājiem jātiecina līdzīgi noteikumi Mm, kādi ir attiecībā uz minimālo algu. Tad ir arī jautājums par to, kā tas ir savienojums ar ES tiesībām. Tas šobrīd būtu pretrunā pakalpojumu direktīvai. Ir jautājums par to, kā pašnodarbinātos iekļaut um, sociālās aizsardzības sistēmās, un ir arī jautājums par mazajiem un mikro uzņēmumiem. Uh, kā viņus iekļaut šai sistēmā. Tie ir tie jautājumi, kas mūs nodarbina Vācijā. Līdzšinējā darba ministre ir um, sagatavojis par to bāto grāmatu. 126 lapušu apjomā, kur dažas no šīm tēmām ir skatītas, tomēr konkrēti risinājumi tuvāko gadu laikā ir jāizstrādā pavisam konkrēti. Uh, Un tas nedrīkst notikt tikai Vācijā vien, jo mums ir eh, kopējs darba tirgus, tāpēc ir nepieciešama arī kopēja risinājuma. Un es jau priecājos par gaidāmo diskusiju. Paldies! Müller. Paldies, Millers kundzei! Un eh, tagad es mm, vēlos eh, noslēgumā dot vārdu Georgijam Goikov kungām, kurš ir Bulgārijas Nacionālās asamblējas darba sociālo jautājumu demogrāfijas politikas komitejas priekšsētāja vietieks. Paldies, priekšsēdētāji! Man tiešām ir liels prieks un gods atrasties šeit un uh, apspriest jautājumus, kas rūp mums visiem. Nodarbinātības nākotne digitalizācijas ērā ir ļoti svarīgs jautājums, jo mēs redzam, ka varam runāt par jaunu industriālo vai drīzāk, tā varētu teikt, digitālo revolūciju, jo tehnoloģiskie uh, procesi, digitalizācija ir ļoti strauji pārņēmusi uh, uh, ekonomiku, visas ekonomikas aktivitātes. Ja salīdzinām to ar 70. un 80. gadiem, tad to pašu pieaugumu var panākt ar 50 līdz 60 eh, procentu mazāku darba spēku nekā iepriekš. Tāpat radikāli ir izmainījusies pārstrādes industrija, mm, ražošanas industrija, pat lauksaimniecība. Uh, Tradicionālo ražojošo sfēru uh, izmaiņas ir ietekmējušas ne tikai uh, pasaules ekonomiku, politiku, bet arī sabiedrību kopumā. Digitalizācija ir izmainījusi tirgus struktūru, parādās pilnīgi jaunas prasības izglītībai, apmācībai. Un um, mēs redzam, ka saplūst um, šī digitālā pasaule ar nodarbinātību, un, protams, parādās pieprasījums pēc pilnīgi jaunām prasmēm, kas uh, ir no vienas puses iespēja, no otras puses tas ir liels risks, uh, kur mūs aizvedīs šīs pārmaiņas. Nešaubīgi tehnoloģijas mainās daudz straujāk nekā strādnieku prasmes un ierastais ritms. Un šeit mēs redzam divas tādas domāšanas skolas, kas attīstās paralēli. Vieni uzskata, ka digitalizācija ir draudz nodarbinātībai un varētu uh, radīt uh, sabiedrības uh, sacelšanos. Citi uzskata, uh, ka uh, ir arī uh, gaismu tuneļa galā, norādot uz to, ka Fiziskais eh, darbs eh, izzudīs daudzās jomās, eh, bet pavērsies pilnīgi jaunas iespējas, un cilvēki varēs attīstīt savu potenciālu, koncentrējoties uz inovācijām un radošumu. Protams, um, būs jauni izaicinājumi, jaunas problēmas, noteikti palielināsies atšķirības starp uh, valstīm, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī pasaulē. Uh, ja mēs vēlamies saglabāt savu vienotību, mums ir jādomā par konverģenci. Un šī iniciatīva ir jāskata daudz plašākā kontekstā, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka sāk veidoties divu ātrumu Eiropa vai divu līmeņu Eiropa. Digitalizācija ietekmē un ietekmēs cilvēku ikdienas dzīvi, radikāli mainot um, ierastos uh, darba modeļus. Automatizācijas rezultātā 40% no darba vietām pazuda iepriekšējās desmit gados, bet tagad eh, pazudīs eh, vēl 10-15% darba vietu digitalizācijas rezultātā, un ko šie cilvēki darīs? Vieglākā atbilde, protams, ir eh, nodrošināt um, šo vienoto ienākumu, minimālo ienākumu, bet dalībvalstu viedokļi par šo jautājumu atšķiras. Tāpat ir jādomā par attiecībām ar sociālajiem partneriem. Kādas būs attiecības starp darba devējiem un darba ņēmējiem? Šīs attiecības noteikti mainīsies, un noteikti mainīsies arī trīspusējo sarunu modeļi. 2020. gadā Eiropā būs 25 miljoni bezdarbnieku tādēļ, ka uh, Vienlaicīgi arī trūks cilvēku ar vajadzīgajām prasmēm. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā par atbilstošu apmācību, un turpmākajā desmitgadē Eiropas Savienībai ir jāmobilizē visi savi spēki, piesaistot zinātniekus, pasniedzējus, sabiedrību kopumā, lai nodrošinātu uh, um, to, ka jaunā paudze apgūst uh, jaunas prasmes, tās prasmes, kas ir nepieciešams digitālajā ērā. jaunās nodarbinātības uh, formas, jaunās profesijas, kas parādīsies, un inovatīvās tehnoloģijas, kā arī demografiskās izmaiņas. Uh, nesīs e, līdzi arī nepieciešamību mainīt likumdošanu. Mums būs jāmaina esošie likumi, bet tas e, būs jādara rūpīgi izanalizējot situāciju, lai mēs izveidotu tādu vidi, kas nodrošina vienlīdzību, izaugsmi un vienlaikus e, aizsargā darba ņēmēju pamatiesības. Inovācijas radīs jaunus biznesa modeļus un mainīs arī cilvēku saziņas modeļus. Cilvēki, cilvēku dzīvesveids mainīsies mēs redzam, ka cilvēki strādā daudz ilgāk, tātad darba mūžs pagarinās. Bulgārija ir viena no tām dalību valstīm, kur industrija rada relatīvi lielu IKP īpatsvēru. Mums ir redzējums uh, par uh, to, kādai vajadzētu būt mūsu ekonomikas politikai uh, ceturtās industrializācijas revolūcijas kontekstā. Mēs esam domājuši par veselības aprūpas un izglītības vajadzībām. Noslēgumā vēlos teikt, ka ja mēs paraugamies atpakaļ vēsturē, tad mūsu bailes, kas bija saistītas ar ekonomikas un nodarbinātības digitalizāciju, ir saprotamas. Bet varbūt mums labāk izvēlēties, paskatīties, um, pozitīvi uz šo attīstību, un es ar nepacietību sakošu arī šai diskusijai, jo nākamie soļi, ko spērs Eiropa un Eiropas dalība valstu parlamenta, būs ļoti izšķiroši un svarīgi. Lielas paldies, Ģokava uh, kungs! Lielas paldies, Ģokava kungs! Es gribēju jums atgādināt, ka atvēlētais runāšanas laiks ir ierobežots, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem būtu iespēja izteikties, un šis laiks ir divas minūtes. Pēc uh, šiem ievadvārdiem es gribētu dot vārdu pirmajai runātājai, kas ir pieteikusies runāt, Marijas kundze. Paldies priekšsādātāji! Es gribēju teikt, ka Itālijas parlamenta iepriekšējā sasaukumā, kurš um, tagad tuvojas beigām, uh, tika rūpīgi domāts uh, par šiem jautājumiem, un uh, divas parlamentārās grupas ir uzsākušas pētījumu par šiem jautājumiem. Tā rezultātā ir eh, tapis dokuments, kas atspoguļo pētījumu rezultātus. Mēs pētījām ietekmi uz uh, rūpniecību, to, kā digitalizācija ietekmēs dažādas nozares un kā mēs varam noturēt savu konkurētspēju globālajā pasaulē arī to, ka reģioni savā starpā konkurēs digitalizācijas ērā. Protams, ka atsevišķas darba vietas zudīs, par to nav nekādu šaubu, un atsevišķas nozares eh, tiks skartas, maz, tiks skartas mazāk nekā citas. Uh, Daži varēs pielāgoties, daži nē. Bet tāpēc ir tik būtiski nodrošināt uh, mūža izglītību, lai pilsoņiem būtu iespēja apgūt jaunās tehnoloģijas. Es domāju, ka Itālijā šobrīd ir uh, diezgan liela informētība par šiem jautājumiem. Arī nozare apzinās, kādas sekas tas radīs, jo uh, tās ir uh, Eiropā konkurētspējīgas uh, nozares, un, protams, ka sekas būs uh, ievērojamas. Tās gan būs atšķirīgas dažādos reģionos un dažādās nozarēs. Ja, piemēram, raugāmies uz pakalpojumu sniedzējiem, mums ir jādomā par informētības veicināšanu, lai mēs varētu cilvēkiem piedāvāt to, ko viņi vēlas. Uh, Domājot par 2018. gada par informētības uh, veicināšanu, lai mēs varētu cilvēkiem piedāvāt to, ko viņi vēlas. Domājot par 2018. gada, id varētu apmaksāt um, apmācību kursus, un šo finansējumu nodrošinām visā valstī. Tam ir atvēlēti 150 miljoni eiro, bet, protams, uh, ka tas būs atkarīgs uh, arī no reģionāliem vai uzņēmumu līmeņa koplīgumiem. Liels paldies! Tagad es došu vārdu Svetlānai Angelovai sociālās un demografiskās uh, politikas uh, maiņas darba tirgu. Tas arī rāda pārmaiņas pēc kvalificēta, zīmē būtiskas pārmaiņas. Protams, ka atsevišķās nozarēs tas notiek ātrāk un daudz intensīvāk. Digitalizācija, autonomiju, problēmu risināšanu, cilvēku zināšanu un valdībām būtis, burtiski un uh, konkurētspējīgus uh, darba apstākļus. Runājot par prasmju komplektu, ko darba devē inovatīvu pieju, lai konstatētu, kāda ir uh, attiecības starp to, ko darba tirgus pieprasa un piedem, ir nekavējoties jāuzsāk diskusijas par to, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību visiem darba ņēmējiem, tajā skaitā arī pašnodarbinātājiem, kas ļoti bieži ir līderi jauno tehnoloģiju ziņā. Liels paldies! Un tagad es došu vārdu Nikolaus Mārijus. Um, no Grieķijas parlamenta. Agapīties, šinādi. Liels paldies, dārgie kolēģi, dāmas un kungi. Es priecājos eh, atkal būt jūsu vidū. Jāteic, ka šobrīd eh, mēs nezinām, vai tiek nodrošināta darba ņēmēja aizsardzība. Uh, nepieciešami jauni tiesību akti, kas uh, no juridiskā viedokļa skaidri definēs darba ņēmēja tiesības. Ir nepieciešamas garantijas uh, valsts iestādēs, kurām ir savukārt jābūt tiesībām sodīt darba devēju par darba līguma noteikumu pārkāpumiem. Protams, ir nepieciešamas uh, speciāls uh, zināšanas, digitālas zināšanas, kas ir lielākais izaicinājums dalību valstu valdībām. Dalību valstīm ir jāpalielina iespējas cilvēkiem apgūt. Lielākais izaicinājums dalību valstu valdībām. Dalību valstīm ir jāpalielina iespējas cilvēkiem apgūt. Pareizi norādīts, digitalizācija radīs ārkārtīgi būtiskus sociālos riskus. Uh, nevienlīdzību, varbūt pat krīt. Naudas vienmēr stāv cilvēks. Cilvēks vienmēr ir svarīgāks, un tikai tā mēs varēsim atrisināt šo problēmu. Liels paldies, Mārijus Kongs, mērķa deputātēm. Jungērijas, liels paldies priekšstādātāji, liels paldies kolēģi. Es priecājos, ka mēs runājam par šo tēmu. Bulgārijas prezidentūrai par to, ka šo jautājumu esat iekļāvuši uh, nākotnes darba kārtībā. To pašu ir izdarījusi arī Startautiskā darba organizācija, daudzas dalību valstis. Manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski panākt progresu, tuvojoties eh, jaunajiem nākotnes izaicinājumiem, un eh, mums ir jādomā par jaunu platformu darba ņēmējiem. Uh, Jūs eh, redzat, ka šīs platformas bieži strādā ne tikai vienā dalību valstī, bet gan eh, daudzās valstīs mēģinot uh, izsist uh, nodarbināto darba ņēmēju lokus. Uh, taču viņu sociālais nodrošinājums ir būtiski mazāks nekā tradicionālajās darba formās kāršošana nevājinātu nodarbināto un bezdarbnieku izredzes un iespējas darba tirgū. Reaģējot uz globālajām tendencēm, nepieciešama skaidra un kāršošana, nevājinātu nodarbināto un bezdarbnieku izredzes un iespējas darba tirgū. Reaģējot uz globālajām tendencēm, nepieciešama skaidra un visaptveroša atbilde, kas nedrīkst aprobežoties tikai ar darba tirgus politikas jomu Darbiniekiem, kuri tehnoloģisko pārmaiņu rezultātā tomēr zināšanā, izšķiroša loma ir sekmīgai valdības institūciju un sociālo partneru sadarbībai, īpaši jautājumos, kas saistīti ar komersantu un institūciju izvērtējumus, darba organizācijas piemērotības noteikšanai, gados vecāko darbinieku potenciāla izmantošanā. Liels paldies! Un tagad es došu stulki nedzird. Liels paldies, es atvainojos. Nepareiza redzes punkta. Ja mēs vēlamies radīt uh, pievilcīgu vidi digitālajai ekonomikai, augsta tehnoloģiju līmeņa tehnājumu šai problēmai, tad mēs varētu domāt par to, kādam, um, kādai būtu jābūt uh, sociālās uh, sabiedriskā daudzas darba vietas izzudīs vai tiks eh, pārstruktūrētas. Ir bijis eh, pētījums, kas veikts deviņās Ziemeļvalstīs, eh, to nesen publicēja McKenzie and Company, bet papildus tam nevajadzētu baidīties no digitālās ekonomikas kā tādas. Mums vienkārši ir jāsakārto vide, uzņēmēja darbības vide, jāpadara tā piesa, pievilcīga, un tad mēs varam sākt domāt. Tagad es vēlētos dot vārdu Sofijai Ribeiru no Portugāles, Eiropas parlamenta deputātei. Inovācija, robotika, automatizācija, digitalizācija - tie visi ir neatgriezeniski procesi, kurus mēs nevaram apturēt, tāpēc eh, šai revolūcijai ir jāsagatavojas. Faktiski tā jau ir sākusies. Mēs uh, dzīvojam eh, pasaulē, kur programmēšana ir neizsakām svarīga, gandrīz svarīgāk par lasīšanu un mums ir eh, jāstājas pretī šiem izaicinājumiem, domājot par cilvēku kompetencēm, lai mēs nākotnē būtu gatavi digitalizā digitalizācijai. Ir jāsāk ar jauniešiem. Tieši te nedrīkst runas eh, būt par taupību. Tikai tā mēs eh, varam nodrošināt to, ka tiek apgūtas jaunas zināšanas. Un tas nozīmē, ka mums ir uh, ciešāk jāsadarbojas ar uh, universitātēm, jo tieši universitātes un digitalizācija mm, savstarpēji vienotrai palīdzēs. Tāpat ir jādomā arī par to, lai atšķirības starp reģioniem nekļūst vēl lielākas. Es nāku no ļoti attāla Portugāles reģiona. Uh, Un jāteic, ka jau tagad problēmas ir lielas. Mums uh, pietrūkst finansējumu, pietrūkst uh, resursu mācības spēkiem. Manā valstī Portugālē to izjūt eh, ne tikai ultraperifērie reģioni, bet arī citi, bet mēs vēlamies būt eh, digitalizācijas eh, dzīnulis, jo digitalizācija var nodrošināt ievērojumu izaugs mūsu valstīm, un tad vairs nebūtu svarīgi, vai jūs dzīvojat ultraperifērā reģionā, uh, vai kur citur. Tieši tāpēc ir jāiz, jāveic investīcijas izglītībā, darba vīdes uzlabošanā. Protams, ka mēs eh, saskarsimies ar eh, nepilnām slodzēm, darbu mājās, un tas viss var izvērsties ļoti pozitīvi, bet eh, tam var būt arī negatīva ietekme. Un ir, protams, jānodrošina arī mūža izglītība. Paldies, tālāk dod vārdu Laurai Degutē, Eiropas parlamenta deputātei. Очевидно, че тук ли? Mente Orteiks kundze, lūdzu. Es atvainojos, uh, uh, Laura Agējā. Uh, jā, es atvainojos, jo laikam pārklausījos attiecībā uz savu vārdu. Mums tā būtu rūpīgi jāanalizē, lai mēs varētu pārmaiņām iet soli priekšā. Diemžēl patreiz mēs ļoti situāciju pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu izvēlēties visiedarbīgākos instrumentus, lai mēs varētu maksimāli izmantot eh, cilvēku prasmes, eh, darba spēka, tos cilvēkus, kam šādu digitālo prasmi nav jo šīs jaunās ļoti noderīgs, lai līdz minimumam samazinātu negatīvo ietekmi, bet vēlos atgādināt, ka pagājušā gada. Dažus uh, runātājus un es uh, uh, sapratu, ka visi runā par dažādiem pētījumiem, bet īstenībā nekas, neviens pētījums nevar uh, īstenībā parādīt to, kas notiek īstenībā. Mums ir jādomā par to, kā tas dod jums kafiju, bet eh, nekas, nekāda mašīna, pat kafijas aparāts nekad neaizvietos cilvēcisko attiecību miedarbību, un mēs par to domājam, un katru reizi mēs e, aizmirstam šo cilvēcisko faktoru. Varbūt e, mēs nevaram apgalvot, ka robots dara tikai vienu darbu, ka to nevar pa, pa, paveikt kāds apakš uzņēmējs, bet uh, un ne viss ir, ir mehanizējams. Protams, mēs varam kaut ko attālumu un e, tāpēc, e, ko mēs varam par to visu pateikt. Visi nevar būt informātiķi, visi nevar būt zinātnieki. Ir arī cilvēki, kas ir savādāki. Un pie kā tas visu novedīs? Pie sabiedrības segmentēšanās. Un, kā jau teica mans ponos, protams, mēs sakam jā digitalizācijai, bet arī noteikti jāatcerās par cilvēcisko faktoru. Šuster, Paldies, un visbeidzot Šusterkongs, Eiropas parlamenta deputāts, lūdzu.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 Nu, ja Neižusara kunga nav, tad tādējādi esam noslēguši uh, runātāju sarakstu šajās uh, debatēs. Katrā ziņā nepār, uh, nepārprotam ir skaidrs, ka digitalizācija būtiski ietekmē darba tirgu, tā struktūru, kā arī prasmes, kas ir nepieciešamas. Un šīs izmaiņas ir ļoti būtiskas, lai arī tās ir tikai uh, vēl pašā sākumā Un es domāju, ka mums ir jāuzņemas pilna atbildība un ir jāsako um, nevis notikumiem iepakaļus, bet mums ir jābūt proaktīviem. Un tagad dod vārdu līdz priekšsētāju nākamās sesijas uh, iesākšanai. Paldies! Pārējām pie uh, nākamās uh, sesijas, kas ir veltīta nevienlīdzībai starp dalību valstīm. Un vēlos tagad, lai jūs dotu vietu Ivānām Bartolo kungām, uh, Janai Krainerei, Radkai uh, Maksuvai un Svetlanai Angelovai šeit prezidijā lūdzu. bet varbūt, ka tagad mēs padziļinātāk varētu izvērst šo tematu un kā pirmajam došu vārdu Ivanām Bārtolo, kurš ir Maltas parlamenta deputāts. Lūdzu, vārds jums. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs Kolundze laikā, kad piedzīvojam strāvis sociāls un ekonomiskas pārmaiņas, ir ļoti svarīgi, lai mūsu sabiedrības sociālā un bērni eh, neapmeklē skolu, neiegūst vajadzīgo izglītību. Ja ģimene dzīvo trūcīgos apstākļos, tad visticām izjūtām um, daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Lai arī esam viensprāts par to, ka uh, Eh, ekonomi. Otā 70 tūkstoši cilvēku atradās uz nabadzības riska sliekšņa, nepiedodami augsti. Ekonomikas izaugsme Eiropas Savienībā ir atsākusies. 17. gadā uzrāduba salīdzinājumā ar 2008. Uh, eh, gadu pirmskrīzes situāciju bija vienāda. Tajā pozarēs, kas ir zināšanu intensīvas. Informācija tehnoloģija jomā, zinātnes jomā, informācija tehnoloģija jomā un turismu pakalpojumu sfērā, ieskaitot arī īres sektoru. lai arī, kas attiecas uz eh, um, eh, vecumām, um, māržu no 55 līdz 64 gadiem, tad eh, šī Maltā tā ir vislielākā. Kas attiecas uz cilvēkiem vecumā līdz 59 jāmaksā lielāks sociālais nodoklis, bet viņu pensija relatīvi būs mazāka. Līdz ar to eh, nākotnes eh, pēns, kamēr turpināsies eh, demogrāfiskās pārmaiņas, tās ietekmēs visas nozares, jo mēs redzēsim, ka darba spēks novecos nām Krainerkungam, Austrijas parlamenta deputātam. Lielas paldies! Rīt ir sociālā taisnīguma un sociālās vienlīdzības diena, tā kā es domāju, mēs ļoti saulēcīgi runājam par šiem jautājumiem. Es eh, redzu, ka dalībvalstīs un mūsu sabiedrībās ir ļoti uh, daudz nevienlīdzības, piemēram, kas attiecas uz eh, ienākumu pārdali, uz iespējām iegūt labu izglītību. Tāpat redzam arī, ka um, globāli pastāv milzīga nevienlīdzība. Un, līdz ar, un jārunā ir arī par nodokļu nevienlīdzību. Ja mēs salīdzinām, piemēram, nodokli uz darba spēku vai kapitālu, tad mēs redzam, ka darba spēks tiek aplikts ar daudz lielāku nodokli. Ja runājām par uzņēmumu peļņas nodokli, tad mazajiem uzņēmumiem šis nodokļu sloks ir daudz lielāks. Iznāk tā, ka jo lielāks uzņēmums, jo mazāk nodokļus tas maksā. Uh, Lai arī likums ir viens, tad tomēr lielajiem uzņēmumiem ir labākas iespējas izmantot eh, šo likumdošanu savās interesēs. Un es redzu arī to, ka uh, daļa no šīs diskriminācijas, eh, var, varēja sakot, eh, šīs nevienlīdzība rodas diskriminācijas rezultātā. Piemēram, sievietēm maksā mazāk par vienu to pašu darbu, tāpat eh, mazāk maksā cilvēkiem ar nepareizo ādas krāsu, ar nepareizo uzvārdu un līdz ar to arī viņu izredzes uz labāku darbu tiek samazinātas. Un mēs redzam, ka pastāv arī nevienlīdzība, kas ir jau iestrādāta likumos. Un tā kā arī mēs esam likuma devēji, tad es domāju, mums ir jādomā par to, kā padarīt pasauli vienlīdzīgāku. Un varbūt ir jāsāk tiešām ar šo nodokļu sfēru. Ja mēs paskatāmies uz uh, nacionālo mm, kopienņēmumu, tā, tā, tā ir tā lielā kūka, tas lielais pīrāgs, ko izcep mūsu sabiedrība, tad 50 līdz 70 procentu. Nu, patiesībā tas ir visai eh, līdzīgi apmēram 60% no šī um, kopienākuma, no šīs kūkas uh, aiziet tiem cilvēkiem, kuri iet uz darbu. 40% citviet tas varbūt ir 30, citviet varbūt 50, ir uh, ienākumi no kapitāla un, ja paraugāmies uz eh, šīs nodokļu nastas uh, eh, otru spektru, piemēram, kurš maksā vairāk nodokļu, tad tie cilvēki, kuri strādā, viņi maksā 75 līdz 95 procentus no visiem nodokļiem. Viņi dabū tikai 60% no šī pīrāga, bet viņi maksās līdz pat 90% no visiem nodokļu ienākumiem. Es runāju par cilvēkiem šeit. Un tie, kas uh, saņem 40% no šī pīrāga, viņi maksā tikai 10% no visiem nodokļiem. Man šķiet, ka Pat Eiropas Savienība ir atzinusi to, ka um, darba spēks tiek aplikts apmēram 40%, kamēr uh, ienākumi no kapitāla tikai pusi no tā, ja vispār tad man šķiet mums kā likumdevējiem būtu jāraugās, lai šī nasta tiktu sadalīta vienlīdzīgāk. Lai nodokļu sistēmas neradītu, neproducētu šādu nevienlīdzību. Ja mēs paraugāmies uz kap, ienākumiem no kapitāla, uz ienākumiem no dividendēm, ienākumu no uh, nomas, tad salīdzinām uh, ar ienākumiem no darba spēka, tad tur šīs disproporcija ir milzīga, un es domāju, mums ir jārunā par to, kā to izmainīt. Tālāk es runāju par ļoti lielu nevienlīdzību attiecībā uz bagātības pārdalu sabiedrībā. Nu, vēsturiski tas tā arī ir bijis. Tāds bija arī iepriekš. Bija trīs metodas, kas tika izmantotas um, šai bagātības pārdalīšanai. Viena bija revolūcija, otra bija lielie kari. Nu, es neieteiktu ne pirmo, ne otro. Uh, Un mm, trešais ir tas, ko izdarīja ASV, tas ir progresīvais nodoklis un uh, mantojuma nodoklis. Viņi sāka 30. gados, un vienas paudzes laikā viņiem izdevās nodrošināt vienlīdzīgāku sabiedrību attiecībā uz bagātības pārdalē, arī uz viņu zemes nekad nebija bijis karš. Tad, nu, izņemot Pearl Harbors gadījumu, bet, nu, man liekas, ka Pearl Harbor e, neko nemainīja attiecībā uz bagātības pārdali ASV sabiedrībā. Bet ASV to izdarīja, izmantojot progresīvo ienākumu nodokli un uh, progresīvo mantojuma nodokli. Man šķiet, ka augst augstākais eh, mantojuma nodoklis, kas tika piemērots, bija 77%. Tātad, ja jūs mantojat milzīgu, milzīgu bagātību, tad jums bija jāsamaksā 77% eh, nodokļos. Un te es nerunāju par komunistiskām valstīm, nē, es runāju par ļoti kapitalistisku sabiedrību, kuras mērķis bija radīt vienlīdzīgāku eh, šīs bagātības pārdali. Uh, Tātad nodokļi ir vislabākais instruments, eh, kā mazināt eh, šo nevienlīdzību ienākumu, nevienlīdzību sabiedrībā. Tālāk attiecībā uz to, kuriem ir darbs un kuriem nav darbs, nodarbinātie un, ne, un bezdarbnieki. Runājam par šo ceturto uh, industriālo revolūciju, sākām ar um, elektrifikāciju, ar uh, laika mašīnām tā tālāk, bet tagad mēs redzam, ka darba stundu skaits samazinās. 60. gados, piemēram, tās bija 48 stundas nedēļā, 70. gados 40 stundas nedēļā. Tagad mēs runājam jau par 35 stundām nedēļā. Kāpēc nerunāt par to, ka ir jāsamazina darba stundas? Jo ka ražīgums pieaug pateicoties jaunievedumiem un automatizācijai un digitalizācijai, tad mums ir jāsamazina arī darba stundu skaits. Par to ir jārunā. Kāpēc mēs par to nerunājam? Kāpēc mēs nesamazinām to uz 25 stundām nedēļā? Piemēram, Vācijā daži uzņēmumi to ir izdarījuši. 24 stundu darba nedēļa, bet algas joprojām augstas. Tas bija trešais eh, temats, par ko gribēju runāt. Paldies! Thank you very much. Parlamentu. Dámy a pánové, eh, já budu mluvit eh, trošku o jiné věci než kolega předem. Paldies, dāmas un kungi, es runāšu par mm, nedaudz savādāku tēmu. Uh, Mums ir jāsaprot viena lieta, ir jāsaprot ne tikai tas, kā izmaiņas sabiedrībā ietekmē visu sabiedrību kopumā, bet ir jāsaprot, mums ir jāsaprot viena lieta, ir jāsaprot ne tikai tas, kā izmaiņas sabiedrībā ietekmē visu sabiedrību kopumā, bet ir jāsaprot tiešākām profesijām un ir mm, pārējie. Un, ja jūs runājat par eh, nevienlīdzību sociālas Čehijas republika eh, vēr, tiek vērtēta ļoti augstu tieši pēc kritēriju sociālā iekļaušana un, un, un, un šād, šajā grupā nodarbinātība par 9% atpaliek no līdzīga vecuma sieviešu grupas, kuram nav bērni. Un saskaņāti un nulli, ar nulli apzīmētu pilnīgu vienlīdzību atalgojuma ziņā un tā tālāk, bet eh, Zviedrijā šis rādītājs ir 0,26, Slovākijā 0,5. Nu, tas nozīmē, ka vienlīdzība nav pilnīga. Runājot par vienlīdzīgām tiesībām un sociālo iekļaušanu, viena no problēmām pie mums ir atsevišķu reģionu eksistēšana, kas nav pilnībā iekļauti. Un um, līdz ar to cilvēkiem, kas dzīvo šajos reģionos, ir ļoti grūti piedalīties darba tirgus apritē, apritē iegūt um, labu izglītību un ļoti grūti ir pilnvērtīgi piedalīties politiskajā un sociālajā dzīvē. Un šī iemesla dēļ mums ir jauna stratēģija nu, līdz 2020. gadam. Uh, Tur cits starpā ir arī tāds uzdevums kā nabadzības apkarošana. Eirostats arī ir konstatējis eh, šī, risku, šī riska mazināšanos, eh, trūkuma risks un izslēgšanas risks ir samazinājies. 0,35 miljoni vai procenti bija tie, kas ir pakļauti nabadzības riskam, bet šeit arī var runāt ar dažādām grupām, piemēram, sievietes ir vairāk apdraudēts. Eh, ļoti liela riska grupa ir mājasaimniecības, kur dzīvo bezdarbnieki, un tur ir nabadzības risks nepārprotami, tad to mēs liešam kā 52% ar šādu risku. Tātad cilvēki bez darba, ir viena riska grupa un arī nepilnas ģimenes. Ir vēl viena riska grupa, tādas ģimenes arī, kur bijušais eh, laulība partners nemaksā aliments, lai atbalstītu bērnu audzināšanu stratēģijā līdz 2020. gadam, ja mēs gribam būt eh, ambiciozi, mēs eh, gribam par simt tūkstošiem samazināt trūcīgo cilvēku skaitu. Tas līdz 20. gadam ir jāvēršas eh, arī priekšādā ziņā arī jāharmonizē attieksme. Atlīdzības atšķirība, at, ne, nevienlīdzība algas samaksas ziņā, tas ir vēl viens eh, tāds izaicinājums. Un saskaņā ar eh, kādu pētījumu 2000 vairāk nekā 10% nabadzīgo mājasemniecību. Parasti mēs e, fokusējamies uz atlīdzības, nevienlīdzības koeficientu, un tā mēs mēram šīs atšķirības. Neredzam liels izmaiņas pēdējos gados. Salīdzinot ar citām valstīm, arī Čehijai, tāpat kā Ziemeļu valsts valstīs e, ir līdzīgas vērtības. Bet e, ir, mēs nedrīkstam aizvirst par e, izskanēju pašnodarbinātie, tie arī nav aizsargāti. Un tieši pašnodarbināto grupā ir eksistē milzīgas ienākumu atšķirības. Tomēr Čehijā ienākumu sadalījums pa grupām ir diezgan proporcionāls. Un šajā indeksā tiek aprēķināts, cik daudz ienākuma ir jāpārdala, lai nodrošinātu līdzīgu ienākumu bāzi plašākai ļaužu grupai. Un Čehijā mums ir jāpārdala uh, niešu bezdarbs arī tiek apkarots un arī ilgtermiņa bezdarbs um, paliek mazāks, lai arī varbūt šeit šī samazinājuma ņem vērā. Uh, tad, kad mēs runājam par um, sociālo pīlāru un tā veidolu nākotnē.